liebe Kolleginnen un Kollegen. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, dāmas un kungi, esmu ārkārtīgi gandarīts, ka šodien mūsu vidū varu sveikt Izraels prezidentu Šimonu Peresu. Un esam priecīgi viņu uzņemt Eiropas parlamentā ēkā Strasbūrā. Tas mums ir ārkārtīgi liels gods, prezidenta kungs. Jūs šodien mums pastāstīsiet par gūto pieredzi, par to, kādas ir jūsu cerības, kā jūs raukāties nākotnē. Jāsaprot, ka ir ļoti cieši saiknes starp Izraēlas un Eiropas pilsoņiem, un mēs tās turpināsim izkopt arī turpmāk. Mums ir ļoti ciešas kultūras un ekonomiskās saiknes, tās ir kļuvušas aizvien ciešākas. Uh, Jāsaka, ka mūsu mm, piedzīvotā vēsture ir bijusi ļoti bagātīga, bet nemazāk eh, sāpīga, bet tā joprojām mūs saista kā tāds spēcīgs ķēdes posms. Eiropas Savienība un Izrēla radās pēc eh, tām briesmām, ko apkārt sēja otrais pasaules karš. Un mēs piedzīvojām arī holokaustu, pašu sāpīgāko lapusi mūsu vēsturē. Pirms vairāk nekā 60 gadiem stāvot uz kara gruvešiem un krāsmatām, mūsu pilsoņi teica, nekad vairs, nekad vairs tas nedrīkst atkārtoties. Un man, kā vācu deputātam Eiropas parlamentā, ir ārkārtīgi liels gods būt par tāda multinacionāla parlamenta prezidentu, un es domāju, ka šie vārdi nekad vairāk ir mūsu galvenais postulāts pamats - cīņa pret antisemītismu, izstumšanu, neiecietību. Tā ir mūsu uh, galvenā cīņa, tas ir uh, iebūvēts Eiropas Savienības pamatos. Dāmas un kungi, kolēģis un kolēģi. Das unbestrittene Existenzrecht Izraēlas tiesības pastāvēt un Izrēlas tautas tiesības dzīvot drošībā īstenībā nav pašsaprotamas. Mums, kā Eiropiešiem un man kā vācietim, ir tīpaši tas ir jāuzsver. Prezidenta kungs, es gribētu uh, šodien apgalvot, ka ir panākts kāds progress kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes risinot tuvējo austrumu konfliktu. Diemžēl tā nav. Pēc ilgušām sarunām joprojām tāda miera iniciatīva nav panākta. Palestīnas tautai tāpat ir tiesības būt neatkarīgai un dzīvot drošībā, tāpat kā Izraels tautai. Doch weder das Israel bet ne Izraēlas, ne Palestīnas tautas nav baudījušas ilgus gadus brīvībā un stabilitātē. Mēs taču visi vēlamies piedzīvot, lai rastos divas demokrātiskas valstis ar drošām robežām, kas mierīgi pastāvētu līdzās. 1993. gadā prezidenta kungs jūs uzrakstījāt grāmatu Jauni tuvējie austrumi, un tur jūs atspoguļojāt savu vīziju par šī reģiona nākotni. Tādi tuvējie austrumi, eh, kas ir saistīti ar ekonomiskām, bet arī ar kultūras saiknēm, un kas beidzot ir atraduši mieru, aprakuši kara cirvi. Jā, daži domāja, ka varbūt jūs esat pārāk naivs, bet mēs jūs uzskatām par drosminieku, jo jūsu drosme ir apveltīta ar īpašu vīziju, kas piemita arī Eiropas Savienības dibinātāju tēviem. Mēs ceram, ka jūsu pūliņi vainogosies panākumiem un tuvējos austrumos tiks nodrošināts miers un stabilitāte. Tādēļ, Pereša kungs, mēs jūs atbalstīsim. Gribu jūs laipni lūgt Eiropas parlamentā. Esam ārkārtīgi priecīgi jūs uzklausīt. Thank you. Godātais Eiropas mm, parlamenta priekšsādātāji, mans godātais draugs Mārtiņš Šulcs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Šai parlamenta brīvības celtnē jūs esat tie, kas ir spējuši mainīt Eiropas nākotni un tādējādi ietekmēt arī pasaules vēsturi. Gribu jums teikt lielu paldies par šo privilēģiju jūs uzrunāt. Tā man ir lieliski iespēja, un tas ir man ļoti nozīmīgs mirklis. Liels paldies vēlreiz, ka ļaujat man jūs uzrunāt. Es stāvu šeit jūsu priekšā, un man sirdī ir degošas atmiņas bet man dvēselē ir milzu cerības. Es līdzi nesu ārkārtīgi lielu sāpi par pagātni, bet ar apņēmību skatos nākotnē. Es imigrēju uz Izrēlu 1934. gadā, Toreiz man bija 11 gadu. 42. gadā lielākā daļa manas pilsētas iedzīvotāju tika sadedzināta dzīvi. Ja mana ģimene būtu par astoņiem gadiem vēlāk devusies prom, mēs visi būtu gājuši bojā. Gadu pirms Izraēlas izveidošanas 1947. gadā mani rekrutēja Haganā paramilitārajos spēkos. Kopš tā brīža Izraela ir uzbrukta septiņas reizes visās, visos tā 65. Gadu, pastāvēšanas gados. Uzbrukošie spēki bija skaitā pārāk un arī ieroči viņiem bija stiprāki mums bija tikai un viena vienīga izvēle - tas bija dzīvības un nāves jautājums. Es tāpat arī piedalījos citā konfrontācijā ar citu ienaidnieku. Tuksnesi. Arī šai cīņā mēs uzvarējām. Mēs panācām to, ka tuksnesis uzzeļ. Man ir ārkārtīgi daudz atmiņu, bet līdzi nesu sapņus, un to ir tikpat daudz. Es neesmu ieradies šeit, lai nostalģiski skumtu par pagātni. Nē, esmu ieradies, lai turpinātu sapni. Cilvēki noveco. Sapņi nē. Mēs maināmies. Eiropa mainās. Esmu ieradies, lai paustu savu apbrīnu par šo pārmaiņu Eiropu. Eiropai izdevās piecelties kājās pēc viena no pasaules traģiskākajiem kariem. Tā šķīrās no pagātnes un radīja jaunu Eiropu. Jūs apvienojāt tūkstošiem gadu šķelto Eiropu un izveidojāt vienotu šodienas Eiropu. Jūs aizstājāt militārās apmetnes ar zinātnes centriem. Eiropa, kas kādreiz piedzīvoja rasismu, tagad to ir pasludinājusi par noziegumu. Es zinu, ka jūs šobrīd sastopaties ar ekonomikas krīzi, bet jūsu debesis ir kara neaptumšotas. Tieši Eiropas valsts ieviesa Nobela prēmiju, un lūk, apvienotā Eiropa to arī saņēma, un pamatoti. Eiropa ir labojusi savas kļūdas, un šobrīd ceļ jaunu, labāku pasauli Mums holokausta Eiropa šobrīd kļūst par Eiropu, kas atbalsta mūsu atzimšanu. Godātie draugi! Ideja par Izraels atzimšanu radās tieši uz Eiropas augsnes. Pēdējos tūkstošu gados Eiropā ir dzīvojuši vairāk nebreju nekā jebkurā citā kontinentā pasaulē skumji, gan arī Eiropā vairāk ebreju ir nogalināts pēdējos simt gados, nekā tas noticis pēdējos divos tūkstošu gados. Mēs piedzīvojām ļaunāko traģēdiju mūsu vēsturē. Tieši šeit Eiropā sapņojām par neiespējamu atzīpš, atzimšanu. Seši miljoni iedzīvotāji, viena trešā daļa no mūsu tautas šeit tika noslapkavoti. Viņi mira badenāvē, tika nošauti, sadedzināti, noslāpēti gāzes kambaros, kas no viņiem parka pāri bija tikai pelni. Mēs neaizmirsīsim arī to, ka bija taisnprātīgie starp nācijām, jū, no jūsu tautām, kas nesa gaismas svecas tumsā. Viņu nebija daudz, bet viņi bija lieli savā varonībā. Izrēla atzima no pelniem otrā pasaules kara noslēgumā Ja toreiz kāds būtu cēlies kājās un teicis, ka trīs gadu laikā tiks izveidota ebreju valsts, tad viņu toreiz uzskatītu par pustraku vizionāru. Bet sapnis ir kļūst par realitāti. Un, ja tajā pašā dienā kāds būtu cēlies kājās un teicis, ka pēc pavisam īsiem sešiem gadiem tiks izveidota jauna apvienota Eiropa bez robežām, bez barjerām. Viņš tiktu uzskatīts par pasaku rakstnieku. Un lūk, Sešas valstis parakstīja Parīzes līgumu un kļuva par 27 nāciju kopienu, kas apvieno visu Eiropu. Mūsu šobrīdējās attiecības ir dialogs starp diviem brīnumiem - jūsējo un mūsējo. Izrēlē ir noslēgts asociācijas nolīgums ar Eiropu. Un ir izveidotas ļoti ciešas saites ar Eiropas Savienību gandrīz visās jomās. Esmu šeit ieradies, lai teiktu jums paldies par draudzību, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, geogrāfiskā tuvība un ilga kopīga vēstura. Politiskā ziņā Izraela ir rietumu demokrātija ar vidusjūras reģiona pieredzi. Reliģijas ziņā Izraela ir trīs lielāko monoteistisko reliģiju šūpulis. Zinātnes ziņā Izraela ir ļoti attīstīta, pat pēc Eiropas standartiem raugoties. Izraela ir ļoti maza. Tā aizņem tikai vienu nelielu daļiņu no visas tuvo austrumu teritorijas. Tās augsne ir drīzāk neauglīga nekā auglīga. Nu, pavisam tipiska tuvo austrumu augsne. Ūdens ir ļoti maz. Mums ir tikai divi ezeri. Viens no tiem ir jau miris, viens šobrīd mirst. Mums ir tikai viena pati upe - Jordāna. Tā ir bagāta ar vēsturi, bet ūdeņi tajā ir nabadzīgi. Mūsu zeme ir bagāta ar arheoloģiju, bet dabas resursu ir ļoti maz. Mūsu vienīgais dabas resurss, kā mēs uzskatām, ir cilvēku potenciāls. Izraēla ir lielisks piemērs tam, kā cilvēki var bagātināt zemi vairāk nekā zemi var bagātināt cilvēkus. Tas ir piemērs, kur cilvēku apņēmība un tehnoloģiju izmantošanas rezultāti ir piespieduši tuksnesi atkāpties, piespieduši to uzziedēt. Esam izdzīvojuši cauri septiņiem kariem un esam tos vinnējuši. Bet tajā brīdī, kad kļuva iespējams miers, mēs visu karā iegūto zemi un citus guvumus atdevām atpakaļ Ēģiptei un Jordānijai. Mēs uzsākām miera procesa sarunas ar palestīniešiem, kā rezultātā bija iespējams izveidot Palestīnas pašpārvaldi. Pēc tam, un daudz to aizmirst, mēs evakuējām gazas sektoru. Mēs nojaucām 22 apmetnes un kolonijas, un tur dzīvojošos atvedām mājās atpakaļ Tā bija iespēja, kad palestīnieši būtu varējuši izveidot šai gazas sektorā spēcīgu neatkarīgu struktūru. Diemžēl viņi to pārvērta par teroristu bāzi. Mēs nezinām īsti kāpēc, nezinām ar kādiem mērķiem, bet zinām, ka tā rezultātā miera saruna process regresēja. Izrēla ir sala vētrainā okeānā. Un mums šī sala ir jāaizsargā. Mēs vēlamies, lai trakojošā jūra ap mums nomierinātos. Daudzi teiks, ka tam nepieciešamas paudžu paudzes, bet Eiropa ir pierādījusi, ka lielas pārmaiņas iespējams panākt arī tik īsā laikā kā seši gadi. Mēs dzīvojam jaunā ērā, kur notikumi virs uz priekšu ar reaktīvas lidmašīnas ātrumu un nevis vairs ar karietas, zirgu vilktas karietas ātrumu. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mieru var panākt ļoti īsā brīdī, relatīvi īsā brīdī. Miera sarunu process ar palestīniešiem jau ir panācis vienošanos par tā sākumu un vienošanos par risinājumu. Un risinājums ir šāds divas valstis divām nācijām. Arābu valsts Palestīna, ebreju valsts Izrēla, kas abas dzīvo un līdzās pastāv mierīgi, droši un ekonomiski sadarbojoties. Neatrisinātie jautājumi ir jāatrisina, un to ir iespējams izdarīt ar sarunu palīdzību. Miers Izrēlē nav tikai stratēģiska izvēle. Nē. Tas ir morāls pienākums, kas izriet no mūsu vēsturiskā mantojuma. Kopš eksodus mūsu mantojumā mēs nosodām verdzību, noraidām uzkundzēšanos, jo visi ir dzimuši vienlīdzīgi. Mūsu mantojums uzliek mums pienākumu cīnīties par mieru. Kopā ar savu partneri Icaku Rabīnu Mēs izveidojām pašus pamatus miera sarunām ar palestīniešiem. Ir pienācis laiks šobrīd šo darbu turpināt, atjaunot miera sarunu procesu. Mums ir jāturpina strādāt kopā ar Palestīnas pašpārvaldi, jāatbalsta tās tautsēmniecība un jāpanāk kopīgiem spēkiem miers ir izveidot Palestīnas drošības spēki. Jūs un ASV apmācījāt šos spēkus. Un tagad kopīgiem spēkiem mums jāspēj novērst terorisms un noziedzība. Dāmas un kungi, joprojām esam, joprojām pasniedzam savu roku mierā un draudzībā visām valstīm tuvajos austrumos Pēc pavisam īsa brīža tiks izveidota jauna Izraels valdība. Un tas būs lielisks mirklis un iespēja atsākt miera sarunu procesu. Mums ir jāspēj realizēt divu valstu risinājumus. Cita risinājuma nav. Ne palestīniešiem, nedz arī mums. Un tā ir ti, ne tikai mūsu prioritāte, bet tas ir pienākums, ko uzliek šobrīdējā realitāte. Jordānija, Izrēla un Palestīna visas ir līdzīgā situācijā. Terors tās apdraud katru atsevišķi un arī visas trīs kopīgi. Kopīgi draudi nozīmē to, ka nepieciešama kopīga drošība Es dziļi respektēju Jordānijas karali, tieši tāpat kā viņa tēvs. Arī viņš ir parādījis to, cik drosmīgi gatavs aizstāvēt mieru. Daudzus gadus esmu pazinis Palestīnas pašpārvaldes prezidentu Mahmudu Abasu. Viņš nosoda terorismu un ir patiešām paties miera aizstāvis. Eiropa arī ir bijusi un turpina būt par galveno partneri cīņā par mieru un cīņā pret terorismu. Nākamnedēļ mēs ar prieku un atzinību pie mums uzņemsim prezidentu Obamu. Viņš atbalsta mūsu drošību. Tas tiešām ir izcili un viņa apņēmība aizstāvēt mieru ir nesatricināma. Ārkārtīgi priecājamies, ka ASV un Eiropa šobrīd strādā roku rokā, lai atbalstītu mieru un nosodītu un noraidītu terorismu. Lielākais miera apdraudējums pasaulē šobrīd ir pašreizējais Irānas režīms. Tas kļuva par diktatūru, kas tikai aizsedzās ar reliģisku mantiju. Tas pēkšņi atklāja sevi imperialistisku apetīti. Neviens šobrīd neapdraud Irānu. Tā ir Irāna, kas apdraud citus. Tā apdraud arābu valstu neatkarību. Tā apdraud Izrēlas kā tādas pastāvēšanu. Tā kontrabandas ceļā ieved ieročus daudzās valstīs ar mērķi satricināt šo valstu stabilitāti. Viņi noliedz holokausta pastāvēšanu. Viņi aicina īstenot jaunu holokaustu. Viņu mērķis ir izgatavot kodolieročus, bet viņi to noliedz. Atombumba bezatbildīga režīma rokās būtu ārkārtīgi milzīgi draudi visai pasaulē. Eiropas Savienība un ASV ir izdarījuši secinājums un ir kopīgiem spēkiem izstrādājuši politiku, kas ļaus to apturēt. Un tieši šī iemesla dēļ jūs pavisam pamatoti esat pieņēmuši lēmumu par ekonomikas sankciju noteikšanu. Jūs skaidri un gaiši parādījāt, ka ja Irāna nereaģēs uz pra šīm prasībām, tad pastāv iespēja rīkoties arī vēl citādāk. Tudien. Nu- papildus atombumbai. Irānā tiek strādāts arī pie tāldarbības raķetēm, kas ir papildināts ar kodola galviņām. Ar šādām raķetēm var sasniegt visatālākos pasaules nostūrus, tajā uh, skaitā arī Eiropu. Es domāju, ka uh, papildus uh, augsti bagātināta urāna kontrolei ir jākontrolē arī tas, kā ieroči nonāk Irānā. Ir jākontrolē arī raķešu ražošana, tāda raķešu ražošana, kas nes kodola galviņas. Kamēnī paziņoja, ka reliģija aizliedz ražot un izmantot kodolieročus bet kādēļ tad viņš savā valstī uh, ražo tādas raķetes, kas ir papildinātas ar kodola galviņām? Helsinku konferencē 1975. gadā ASV cilvēku tiesības padomju savienībā ievietoja darba kārtības pašā uh, augšgalā. Tas bija pārsteidzoši un tas arī panāca vēlamo efektu. Tas pierādīja, ka morāles balss var būt arī efektīvāka par diplomātisko demāršu. Šodien mums to vajadzētu atgādināt Irānai ir jāvēršas pret cilvēktiesību pārkāpumiem, ko piekopja Irānas režīms. Ir jārunā skaidra valoda, ir jāvēršas pret tādu režīmu, kas pakar cilvēkus bez tiesas kas vienkārši žurnālistus iesviež cietuma uh, kamerās bez jebkādas tiesāšanas pret tādu režīmu, kas šauj uz miermīlīgiem demonstrētājiem, vispār neinteresējoties par viņu dzīvībām. Ir jārunā skaidra valoda un jānosoda tāds režīms, kas diskriminē sievietes. Režīms eh, par naftu iegūto peļņu eh, nedala ar savu tautu. Nē, viņš šo naudu iztērē, lai varētu atbalstīt terorismu, lai varētu iepirkt ieročus, ko vērst pret cilvēkiem visā pasaulē. Bagātināts urāns eh, izsalkušus bērnus padara vēl nabadzīgākus. Morāles balss iedrošinās Irānas pilsoņus cīņai par brīvību cīnoties pret nabadzību un izmisumu. Ļoti drīz Irānā notiks vēlēšanas. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai ajatolas atkal uh, vilto rezultātus. Nedrīkst pārkāpt cilvēku tiesības uh, pašiem izvēlēties savus līderus un darīt to brīvā kārtībā. Dāmas un kungi, jūsu balss Irānas pilsoņiem parādīs, ka pasaule nav uzgriezus muguru viņiem. Pašreizējais Irānas līderis pārkāpja ANO kartu, kas nosoda cilvēktiesību pārkāpumu un agresiju pret citām nācijām. Bet Irāna uh, izmanto uh, ANO Uh, lēmumus savā labā un dara to ļaunprātīgi. Irāna atbalsta terorismu visā pasaulē. Viņu galvenais pakāpiņš Hezbollah veids teroru uzbrukumus un apdraud stabilitāti visā reģionā. Dārgie draugi! Vēsturiskā Saiks-Piko vienošanās starp Franciju un Angliju radīja modernu Libānu, kas varētu kļūt par multikulturālu valsti, kur musulmaņi, kristieši un druzi eh, dzīvo līdzās cits citam mierā. Šodien Hezbollah, ko atbalsta Irāna, posta šo Libānu. Hezbollah ir terorista organizācija, tā nav politiska kustība. Viņiem ir uh, uh, raķetes, viņi uh, ar prieku pavērš ieročus pret cilvēkiem. Raķetes viņi slēpi mierīgās uh, pilsētās un ciematos, un tādā veidā uh, Viņi šos ciematus padara par mērķi uzbrukumiem. Hezbollah ir sadalījuši Libānu, novilkuši tur politisks, reliģisks un etnisks robežas, un kādreizējā zaļojošā ciedru koka valsts ir kļuvusi par nabadzīgu valsti, kuras augsne ir izžuvusi un kur ir tūkstnesis. Uh, Hezbollah ir tāda kā valsts valsts iekšienē. Viņiem ir privāta armija, kas darbojas atsevišķi no valsts armijas. Viņi sūta karēvis, kas atbalsta uh, asiņainus kautiņus un cīņus Sīrijā, un īstenībā valdība tam nav devusi piekrišanu. Nesen 20 uh, eh, terorismu uzbrukumu mēģinājumi uh, ir redzēti visā pasaulē - Indijā, Taizemē, Grūzijā, Dienvidā, Afrikā, ASV, Ēģiptē un Grieķijā. Tās ir tikai dažas valstis. Pa pagājuši mēnesi Bulgārijas valdība, Bulgārija ir Eiropas Savienības dalība valsts, atzina, ka teroristu uzbrukums Burgas kūrortā notika uh, Hezbollah vadībā. Pieci Izraels turisti un viens Bulgārijas pilsons zaudēja savas dzīvības. Kiprā nesen tika arestēts Hezbollah terorists, kas mēģināja plānot teroristu uzbrukumu. Godātie parlamenta deputāti! mēs jūs lūdzam. Sauciet terorismu īstajā vārdā. Glābiet Libānu no teroristu vājprāta, glābiet sīriešus no Irānas izsūtāmiem zēniem, glābiet pilsoņus, mūsu un jūsu pilsoņus no Hezbollah ķetnām starptautiskajai kopienai ir jāsaka, ka Hezbola ir terorista organizācija, jo tā tāda ir. Šodien terorismu taustekļi plešas daudz vairāk nekā iepriekš, tiem vairs nav nekādu ierobežojumu. Nesen teroristi mēģināja uzņemties kundzību malī. Ja viņi būtu uh, guvuši panākumus, tad Āfrikas kontinenta iespaidīgie panākumi uh, būtu iemīti zemē. Tā ir viena no mūsu galvenajām cerībām, lai Āfrikas pilsoņi, pateicoties savai drosmei un uzņēmībai, varētu izveidot tādu ekonomiku, kas balstās uz zināšanām, tāpat kā Eiropā. Brīvā pasaule nedrīkst mierīgi noskatīties, kā terorisma tvēriens kļūst aizvien ciešāks un mēģina sagrābt aizvien vairāk. Jūs nedrīkstat noskatīties, kad Sīrijas prezidenta slepkavības uh, vēršas plašumā, kad viņš ir vērsies pats pret saviem pilsoņiem, pats pret saviem bērniem. Bašīrs Alasats uh, sāka izstrādāt eh, kodolieročus un arī papildina savu ķīmisko ieroču arsenālu. Paldies Dievam izdevās iz, iznīcināt kodolieroču rezerves, bet eh, joprojām eh, viņam ir ķīmiskie ieroči. Tas ir milzīgs drauds Sīrijas pilsoņiem, visam reģionam un pat Eiropai. Mums ir jāparūpējas, lai ķīmiskie ieroči nenonāktu nepareizajās rokās. labākā iespēja beidzot pabeigt Sīrijas traģēdiju būtu pilnvaru piešķiršana Arābu līgai. Sīrija ir Arābu līgas eh, dalība valsts. Tātad jāpiešķir pilnvaras uh, Arābu līgai, lai tā var iejaukties uh, Sīrijas konfliktā. Jo, ja konfliktā iejauksies rietumu bruņoties spēki, to uzskatīs par ārvalstu iejaukšanos. Arābu līga var izveidot pagaidu valdību Sīrijā, lai pieliktu punktu asiņainajām slaktiņām, lai Sīrija nesabruktu gabalos. ANO ir jāatbalsta Arābu līgas centieni, lai Arābu bruņotie spēki varētu, tāpat kā ANO spēki, valkāt zilās ķiveres. Dargie draugi, pirms 18 gadiem es ierados Briselē, lai parakstītu asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlu. Esmu patiešām priecīgs, ka šis līgums ir pārspējis manas cerības. Jāsaka, ka asociācijas nolīgums ir kļūst par partnerības nolīgumu. Un jau sen, eh, at, ilgs gads atpakaļ, partnerība pārvērtās draudzībā. Ņemot vērā šīs ciešās draudzības saiknes, es lūdzu, lai Eiropas Savienība un Izrēla sadarbojas, garantējot stabilitāti un labklājību tuvējos austrumos un veicinot eh, labāku dzīvi arī visā pasaulē. Izrēlu uh, bieži vien aprakst kā tādu valsti, kas ir ļoti draudzīga uzņēmēja darbībai. Es domāju, ka vistuvējie austrumi varētu kļūt par šādu reģionu. Šeit var radīt ļoti daudz dažādu izcilības centru ar uh, modernām tehnoloģijām, lai cīnītos pret nabadzību. Izraela ir maza zeme, tādēļ mēs cenšamies savus izmērus izmantot uh, mūsu labā. Mēs esam atklājuši, ka mazas valstis var kļūt par lielvalstīm attīstības ziņā. Uh, Mēs vēlamies izveidot tādu sociālo modeli, eh, kas piedāvās labklājību eh, gan bagātākajiem, gan nabadzīgākajiem sabiedrības locekļiem. Mēs gribam, lai sociālā plaisa beidzot tiktu pārvarēta. Mēs eh, mēģinam to panākt, eh, demokratizējot eh, dažādus pakalpojumus, tādus kā veselības aprūpi, izglītību, komunikācijas un samazinot pārtikas un mājokļu cenas. It sevišķi tas ir svarīgi jauniešiem, protams, uh, Jaunība ir ļoti skaists laiks jūsu dzīvē, bet uh, jums uh, tāpat ir jāmaksā augstu cenu par dažādiem pakalpojumiem. Mēs vēlamies, uh, lai cilvēki būtu veselīgāki, un, protams, katrs cilvēks var izvēlēties, kādu dzīvesveidu piekopt, un mēs mēģinam izpētīt uh, cilvēku smadzeņu noslēpumus jo smadzenes ir pats noslēpumainākais instruments, kas pastāv pasaulē. Pateicoties savai smadzeņu darbībai, mēs esam izveidojuši pat mākslīgās smadzenes, bet joprojām mēs nesaprotam, kā darbojas īstās cilvēku smadzenes. Īstenībā mēs paši esam sev svešinieki. Atklājot to, kā darbojas smadzeņu mehānismi, mēs varēsim būt draudzīgi gan paši pret sevi, dzīvot mierā ar sevi un arī ar saviem līdzpilsoņiem. Es esmu patiešām priecīgs, ka šī ir kļuvusi par prioritāti sadarbojoties starp uh, valdībām, uh, nevaldības organizācijām un uh, cilvēkiem, sazinoties citam ar citu. Globālajā pasaulē nav globālas valdības. To gandrīz ir neiespējami pārvaldīt. Mums ir jāmeklē alternatīvas. Manuprāt, nākotnē pārvaldībai ir jābalstās uz trim pilāriem. Nacionālās valdības joprojām saimniekos nacionālajā valstī. Globālajām kompānijām ir jāinvestē izpētē un attīstībā, un individiem būs iespēja pašnoteikties, saprotot to, kā darbojas viņu prāts. Šobrīd zinātne ir svarīgāka par politiku. Tā ir universāla, tai nav robežu. Uh, Armijas nevar iekurēt uh, vie, prātu, viedumu, polisi, policija nevar arestēt zinātni. Es uzskatu, uh, ka uh, atbalsts zinātnes attīstīšanai varēs palīdzēt valstīm izkļūt no nabadzības jūga. Es domāju, ka tādas, e, tāda uzņēmuma, kas investēs zinātnē un izpētē, varēs mainīt pasauli. Globalizācija pielika punktu rasismam tā piešķir pilnvaras individam, bet globāls, globāli uzņēmumi neuzspiež savu gribu cilvēkiem. Tieši pretēji tie ņem vērā klientu intereses. Šādi lieli uzņēmumi var veicināt izaugsmi un attīstību, var palīdzēt jauniešiem iegūt uh, izglītību, var radīt tādas darba vietas, kur cilvēku prasmes uh, pilnībā izpaužas. Tādā veidā mēs varam palīdzēt jauniešiem, jaunajai paaudzei arābu pasaulē uh, labāk tik galā ar uh, jauno laiku izaicinājumiem. Es piedāvāju izveidot tādu kā Eiropas Savienības kopuzņēmumu, kurā sadarbosies dalību valstu valdības, globālie uzņēmumi, lai varētu eh, spēcīgāk reaģēt uz šiem izaicinājumiem. Dāmas un kungi, es zinu, ka šim darbam, šim uzdevumam ir nepieciešams Eiropas parlamenta atbalsts. Bet lūdzu atļaujiet man cerēt uz jūsu palīdzību. Apvienojot Eiropas viedos prātus, un Izraēlas pieredzi mēs varam cīnīties pret rītdienas izaicinājumiem. Mēs varam veicināt ciešu sadarbību starp valdībām un starptautiskiem uzņēmumiem, ņemot vērā globālās valdības trūkumu. Ir ļoti daudz uh, draudu, kas uh, ir bīstami mūsu vērtībām. Uh, Tādēļ mums ir jācīnās pret terorismu, un tas ir jādara nenogurstoši. Prezidents, Šu, prezidents Šulcs, godātie parlamenta deputāti Žants Monē, Eiropas Savienības dibinātāja tēvs, teica, ka jebkurš no mums ir ambiciozs, bet ir jāsaprot, vai tas ir saistīts ar viņa esību vai ar to, ko viņš ir gatavs darīt. Ir pienācis laiks darīt, rīkoties. Atcerēsimies, ka mēs esam tik cildeni, cik cildeni ir tie mērķi, kam kalpojam. Jā, mūs gaidošie izaicinājumi ir biedējoši. Bet kā mēs varam cīnīties pret šiem izaicinājumiem? Mēs to varam darīt ļoti veiksmīgi, cīnoties ar diviem brīnumiem, ar divu brīnumu palīdzību. Cīnīsimies kopīgiem spēkiem Eiropas Savienība un Izrēla. Ņemsim vērā savu bagātīgo mantojumu, lai tas mums sniedz mācību. Ebreju valodā mēs sakām tikum olām, savedīsim kārtībā pasauli, iz, a, izveseļosim to. Un, uh, atsaucoties uz Žanu Manē, sāksim rīkoties. Strādāsim kopā, veidojot labākus tuvējos austrumus, eh, progresīvu Eiropu. Parūpēsimies, lai miera, demokrātijas, cilvēktiesību vērtības tiek iedzīvinātas. Neapstāsimies šķēršļu priekšā, būsim drosmīgi, izmēģināsim ko jaunu. Mums ir jābūt nākotnes kalpiem, nevis pagātnes līderiem. Dargie draugi! Draudzības saites, kas saista Izrēlu un Eiropas Savienību, man ļauj būt uh, cerību pilnam un apņēmīgam. Roku rokā mēs izveidosim labāku rītdienu, kas ļaus baudīt uh, mūsu vērtības nākotnes paudzē. Paldies un šalom! Paldies, cienītās dāmas, godātie kungi. Paldies, ka izrādījāt eh, tādu godu eh, Šimonam Peresam. Paldies, eh, prezidenta kungs, par jūsu skaistajiem vārdiem. Es domāju, ka jūsu runai noteikti būs liela atbalsts. Un es uh, gribu paust savu solidaritāti Izrēlai, Izrēlas tautai un domāju, ka gan Izrēlas tautai, gan Eiropas nācijām ir jāapzinās, ka ir jāciena individs, ir uh, jāciena cilvēktiesības, un tas ir spēkā visā pasaulē, gan Eiropā, gan Izrēlā, gan Palestīnā. Un tas attiec uz pilnīgi visām valstīm pasaulē. Paldies!